Tiecīga dokumentācija mm, ir pieejama parlamentā tiecīga tīmekļa vietnē. Priekšsēdētājs nominācijas nodeva tālāk lūgumrakstu komitejai. Lūgumrakstu komitejā notiks kandidātu uzklausīšanas 3. decembrī. Visiem ir iespēja apmeklēt šīs uzklausīšanas. Kolēģis Revirs par reglamentu. Droši vien. Tātad jums tiek dots vārds. Paldies um, par reglamentu. Mūsu asamblējā ir tradīcija nozvanīt, noskandināt zvaniņu dažas minūtes pirms sesijas atklāšanas um, cilvēki nedzird šo zvaniņu un daudz nokavē balsošanu tādēļ. Paldies! Un šķiet, ka nenozvanīja, lai uh, netraucētu Junkera kungam uzstāties. Bet es uh, vienkārši vēlos uh, vēlreiz uh, uzsvert, ka tādēļ daudzi kolēģi nav varējuši nobalsot vakar. Paldies, Rivieras kungs. Jā, nu, jūs nesat vienīgais, kas ar šo sūdzību uh, vēršas uh, pie parlamenta dienestiem. Mēs uh, to izmeklēsim. Un tagad es vēlos sveikt um, Georgu Certēli, kas ir ECO parlamentārās asamblējas priekšsēdētājs. Prieks viņu sveikt uh, mūsu mājā. Viņš uh, seko līdzi diskusijām no diplomātiskās galerijas. Lepni lūdzam. Tas tiešām ir liels gods. Un lai jums veicas jūsu uh, vizītes laikā sarunās Eiropas parlamentam. Tagad sāksim balsot. Mēs balsojam par vispārējo budžeta projektu Eiropas Savienībai 2020. gadam. Um, mums nepieciešams 570 balsis, lai panāktu absolūtu vairākumu lamma pieņemšanai uh, kategorijā 1A. Uh, pirmais bloks - personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tad uh, grozījums 1069 uh, par pret atturas noraidīts. Grozījums 1070 par pret atturas noraidīts. Grozījums 1078 par pret atturas noraidīts. 1079 par pret atturas noraidīts 963 par Vai kādam ir šaubas par 1079? Nē, nav šaubu, ir noraidīts. Bet kolēģi vēlas pārbaudīt 1079. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 963 par. Pret. Atturas noraidīts. Par reglamentu. Lūdzu. Un paldies priekšsādātājiem. Es vēlos, uh, lai jūs uh, runātu lēnāk, jo nu, visi, kas nesaprot uh, vācu valodu, netiek līdzi, jo arī tulki netiek līdzi. Jā, jā, man arī kolēģi to pašu iečukstēja ausī, nu gan jau panāksim visiem pieņemamu ātrumu. 964 par, pret, atturas norēdīts, 902 par, pret, atturas norēdīts pieņemts 138, eh, atkarīt līdz ar to 991 par, pret, atturas, noraidīts. Devinsimts deviņdesmit viens. Elektroniski pārbaudīsim, lūdzu, sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Nu, starp citu, nu nevajag uh, tik revolucionāri kliegt, uh, vienkārši var pateikt ček, tā, tā mierīgāk, ja liekas, ka es kaut ko nepareizi nospriedu. 266 par, pret, atturas, noraidīts, 267 par, pret, atturas, noraidīts, 11.05 par, pret, atturas atturas pieņemts. 269 līdz ar to atkrīt. 11.06 par pret atturas pieņemts. 270 atkrīt. 11.07 par pret atturas pieņemts. 993 atkrīt. 23 par pret atturas pieņemts. 10.32 atkrīt. 10.34 par pret atturas noraidīts. 32 par pret atturas pieņemts. 10.33 atkrīt 5 par pret atturas pieņemts. 10.36 atkrīt. 11, 13 par pret atturas pieņemts. 10.35 atkrīt. 12,64 par pret atturas pieņemts. 999 līdz ar to atkrīt. 522 par pret atturas noraidīts. 554 par 522 tiek pārbaudīts. Sākam balsot elektroniski. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 5, 5, 4 par, pret, atturas, noraidīts. 4, 3, 4 par, pret, atturas, noraidīts. 4, 3, 5. 4, 3, 4. Aicinu visus pārbaudīt. Tātad 4, 3, 4. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 4, 3, 5 par pret. Atturas noraidīts. 4, 3, 6 par pret. Atturas noraidīts. Kategorija 1B. Bloks 2. Personāla balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 909 par pret atturas pieņemts. 996 atkrīt. 262 par pret atturas noraidīts. 263 par pret atturas noraidīts. 12.01. Personāla balsojumu sākam balsot. Visi nobalsojuši. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 9, 8, 9 un 2, 8, 0 atkrīt 5, 5, 9 par. Pret. Atturas noraidīts 9, 1, 2 par. Pret. Atturas pieņemts 1, 0, 0, 1 līdz ar to atkrīt 1, 0, 0, 2 personāla balsojumu. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 6, 9, 9. Par. Pret. Atturas pieņemts. Grozījums 5, 6, 0 un 1, 0, 0, 0. Pirmā daļa atkrīt. Otrā kategorija, mm, trešais bloks, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojušiem? Beidzam balsot. Pieņemts. 1077 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 998 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 1080 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 1081 par. Pret atturas noraidīts 984 par pret atturas noraidīts 1045 par pret atturas noraidīts 1203 par pret atturas pieņemts 1003 atkrīt 1206 par pret atturas pieņemts 10 12.06 kādu neapmierina? Nē. 10, 10, 29 par. Atvainojiet, 10, 29 atkrīt. 10, 30 par. Pret. Atturas noraidīts. 10, 27 par. Pret. Atturas noraidīts. Pārbaudīt 10, 27. Tad 1027. Sākam balsot elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norēdīts. Formen kungs. Priekšsēdētāji. Tas ir absurdi. Mēs nevaram tam sekot līdzi. Jūs runājat pārāk ātri. Tulki neseko līdzi. Jums jārunā lēnāk. Nu, ja vēlamies uh, pieņemt šo budžetu, tad nu, korekti jānobalso. Tātad vēlreiz, dāmas un kungi. Es mēģināšu. Nu, kolēģi, ja jūs man neļaujat atbildēt, tad jūs noteikti neko nesapratīsiet no tā, ko es saku. Es cenšos, es uh, dzirdu, ka angļu tulki šodien uh, strādā lēnāk nekā parasti. 1097 ir noraidīts. 561 personāla balsojumu sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 1000 CP2. Arī personāla balsojumu sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 10.50 par pret atturas noraidīts. Trešā kategorija, ceturtais bloks, personāla balsojums, sākam balsot, visi nobalsojušim, beidzam balsot. Pieņemts 986 par, pret, atturas, noraidīts. 12, 29 par, pret, atturas, pieņemts. 9, 8, 7 atkrīt, 10, 47 par, pret, atturas, noraidīts. 3, 0, 8 par, pret, atturas, pieņemts. 1, 4, 1 atkrīt, 12, 26 par, pret, atturas, pieņemts. Līdz ar to 10, 48 atkrīt.

atturas noraidīts 12.40. Mēs pārbaudīsim 145. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts 12.46 par pret atturas pieņemts 12.46. Pārbaudīsim 12.46. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 12, 22 par, pret, atturas pieņemts. 149 atkrīt. 12, 23 par, pret, atturas pieņemts 150 atkrīt. 151 par paret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 151. sākam balsot. 151. Visi nobalsojušim. Beidzam balsot. Noraidīts. 152 par pret atturas noraidīts. 806 CP1 par pret atturas pieņemts. 153 atkrīt. 454 par pret atturas pieņemts. 154, 154 atkrīt. 1263 par pret atturas pieņemts. 616 atkrīt. Ceturtā kategorija, piektais bloks, personāla balsojums, sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 539 par, pret, atturas, noraidīts. 360 par, pret, atturas, pieņemts. 549 atkrīt. 1040 par, pret, atturas, noraidīts. 1039 par, pret atturas noraidīts 1041 par pret atturas noraidīts 1042 par pret atturas noraidīts. Identiski grozējumi 579 un 1043 ar personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Visi tātad nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. Identiski grozījumi 5, 8, 0 un 10, 44 par, pret, atturas, noraidīts. 12, 15 par, pret, atturas, pieņemts. 146 atkrīt. 147 par, pret, atturas, noraidīts. 5, 8, 9 par, pret, atturas, noraidīts. 12,65 par pret atturas pieņemts, 5,91 atkrīt, 5,92 personāla balsojumu sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 10,75 personāla balsojums sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts 516 par pret, atturas noraidīts 246 par pret, atturas noraidīts 765 par. Pārbaudīsim 246. 246 tiek pārbaudīts elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 765 par. Pret. Atturas noraidīts. Pārbaudīsim 765. 765. Sākam balsot elektroniski. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 3, 2, 8 par. Pret. Atturas. Pieņemts 403 par. 403 atkrīt, atvainojiet. Piektā kategorija komisija, uh, bloks 6, personāla balsojums, sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 5, 9, 5. Personāla balsojumu sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 10, 61 par, pret, atturas, noraidīts. 10, 62 par, pret, atturas, noraidīts.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 pret atturas noraidīts. Septītais bloks, um, piektā kategorija parlaments par pret atturas pieņemts. 628 par. Kolēģe, lūdzu. Labdien! Mēs nevarējām nobalsot šajā gadījumā. Pie septītā bloka kolēģi mm, tur ierīces nemaz nedarbojās, jo nebija personāla balsojums paredzēts. 6, 9, 8 par, pret, atturas, noraidīts. 6, 3, 6 par, pret, atturas, noraidīts. 6, 4, 6 par, pret, atturas atturas noraidīts 647 par pret atturas noraidīts. Piektā kategorija tiesa bloks, eh, astotais bloks par pret atturas pieņemts. Piektā kategorija revīzijas palāta devītais bloks par pret atturas pieņemts. Piektā kategorija ekonomiskā un sociālā komiteja, desmitais bloks par, pret, atturas, pieņemts. Piektā kategorija, reģiona komiteja, vienpadsmitais bloks par, pret, atturas, pieņemts. Piektā kategorija, Eiropas ombuds, divpadsmitais bloks par, pret, atturas, pieņemts. Piektā kategorija, datu aizsardzības uzraugs, trīspadsmitais bloks par, pret, atturas atturas pieņemts. Piektā kategorija mm, ārēs darbības dienas 14. bloks par pret atturas pieņemts. Grozījums 204 par pret atturas pieņemts. 678 atkrīt 205 par pret atturas pieņemts. 679 atkrīt.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 atturas pieņems. 683 atkrīt. 1250 par pret atturas pieņems. 684 par un e, tātad 250 atkrīt abi divi. Tad mums ir grozējums e, par e, ne MSF tēriņiem 1046 par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim 10.46. Sākam balsot. Nu, visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Tad mums ir pilotprojekti un sagatavošanās darbības 15. bloks. Tas ir personāla balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Tātad uh, līdz ar to visi grozījumi par pilotu projektiem atkrīt. Un tagad uh, padoms vārdā Tielekainena kungam tiek dots, tiek dota iespēja uzstāties. priekšsēdētājiem, godātie deputāti, dāmas un kungi. Eiropas parlaments tikko pieņēma grozējumus par padomes budžetu projektu 20. gadam. Es saprotu, ka divām iestādēm ir domas starpības attiecībā uz budžetu projektu 2020. gadam, ko prezentēja komisija. Esmu padomas priekšsādātais un um, piekrītu, ka parlamenta priekšsādātais 4C um, punktā 314. pantā līgumā uh, spēja pārliecināt samierināšanas komiteju. Paldies! Paldies uh, parlamenta uh, sekretārs. Eh, tātad sasauks samierināšanās komitejas sēdi, mums nav par to jābalso. Eh, tagad Holmejeras kundzes un Gardijas Rubēla kunga eh, ziņojums. Pirmais punkts, pirmais pants par pret. Vēlreiz lūdzu, kurš ir pār pirmais grozījums? In. Pret. Atturas noraidīts. Otrais grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts 43 par, pret, atturas, noraidīts 44 par, pret, atturas, noraidīts 45 par, pret, atturas, noraidīts 46 par, pret, atturas, noraidīts Norādīts. Trešais grozījums par, pret, atturas, norādīts. 22. par, pret, atturas, pieņemts. Sākotnējais teksts līdz ar to atkrīt. Ceturtais grozījums par, pret, atturas, norādīts. 34. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 704 e, par, pret, atturas, noraidīts. 75. personāla balsojums sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 76. personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 24 par, pret, atturas, noraidīts. 23 par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim 23. grozījumu. Sākam balsot. 23. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 42. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 25. par, pret, atturas, noraidīts. 36. personāla balsojums sākam balsot. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. 38. personāla balsojums sākam balsot. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 39. personāla balsojums sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 35. personāla balsojums sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 26. par, pret, atturas, noraidīts. 5. ar personāla balsojumu sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. 27. trīs daļās. Visas trīs daļas ar personāla balsojumu. Pirmā daļa sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīta otrā daļā sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīta. Trešā daļa līdz ar to atkrīt. 28 par, pret, atturas, noraidīts. 29. ir personāla balsojumus. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. 30. ar personāla balsojumu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. 57. kurš par? Pret. Atturas. Norādīts. 68. ar personāla balsojumu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 58 par, pret, atturas, noraidīts. 6 par, pret, atturas, noraidīts. 60. separatīnā balsojuma sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 61. par, pret pret, atturas, noraidīts. Septītais par, pret, atturas, noraidīts. Astotais par, pret, atturas, noraidīts. 67. par, pret, atturas, noraidīts. 48. ar personālu balsojumu sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais par, pret, atturas, noraidīts. Desmitais par, pret, atturas, noraidīts. 49. personāla balsojums sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 50. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 59. Ar personālu balsojumu sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. 11. par, pret, atturas, Norādīts. 62. ar personālu balsojumu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. 63. par, pret, atturas, pieņemts. 64. Pārbaudām 63. sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 64. personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 65. par, pret, atturas, noraidīts. 52. par, pret, atturas, noraidīts. 53. par, pret, atturas, noraidīts. 54. ar personālu balsojumu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 55. personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 56. par, pret, atturas, noraidīts. 41. personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 37. personāla balsojums, sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts 12. par, pret, atturas, noraidīts 13. personāla balsojums, sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts 14. personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norēdīts. 15. ar personāla balsojumu. 15. ar personāla balsojumu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. 47 par, pret, atturas, norādīts 69 par, pret, atturas, norādīts 71 par, pret, atturas, norādīts 17. ar personāla balsojumu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 31. ar personālu balsojumu sākam balsot. 31. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 35. sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. 51. divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, noraidīta. Otrā daļa par, pret, atturas, arī noraidīta. 72. ar personāla balsojumu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. 68. par. Pret. Atturas. Norādīts. 70. par. Pret. Atturas. Norādīts. 32. ar personālu balsojumu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 19. grozījums trīs daļās, pirmā daļa par pret, atturas, pieņemta otrā daļa par, pret, atturas. Lūdzu vēlreiz otrā daļa par, pret, atturas. Pārbaudīsim. Mums ir viena politiskā grupa, kas nerāda, kā vēlas balsot. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts, bet ar mazu vairākumu trešā daļa. Par, pret, atturas, noraidīta. 20. Pārbaudam trešo daļu, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemta. Ja kāda politiskā grupa vēlas ko pārbaudīt, tad, protams, beigās ir cits rezultāts. Tad 20. Eh, personāla balsojums sākam balsot. Ja viss nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 40. Eh, grozījums ar mutisku grozījumu, kur iesniedzis Viļumsona kungs. Paldies! Jā, man ir mutisks grozījums Pie manis eh, versās daudzi, kas vēlas to atbalstīt, bet eh, kurus uztrauc, kādas sekas būs bēgļiem un pilsoniskai sabiedrībai. Tieši tāpēc es nāku klājā ar šo mutisku grozījumu, kas nozīmē, ka viss šis grozījums kopā ar mutisko grozījumu ir šāds - atbrīvo visus eh, līdzekļu maksājumus Turcijai, un tagad mutiskais grozījums - izņemot palīdzību pilsoniskai sabiedrībai un bēgļiem līdz mm, Ziemeļīrijas invāzijas beigām. Paldies! Lielas paldies Viljamsena kungam, vai ir kādam iebildumi? Es gribētu paskaidrot, tātad šeit nav runa par pieteikšanos runāt. Tātad jautājums ir vienkārši, vai jums ir iebildumi. Te nav runa par mutiskiem iebildumiem. Jums ir vienkārši jāpieceļās kājās. Redzu, ka ir piecēlušies vairāk nekā 40 kolēģi, līdz ar to mutiskais grozījums netiek pieļauts. Un balsosim par 40. grozījumu sākotnējā formā. Kurš par? Pret? Mēs īsti nesaprotam. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. 40. grozījums sākotnējā formā. Vai viss nobalsoši? Beidzam balsot. Noraidīts. 18. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 21. grozījums ar personālu balsojumu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 16. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 73. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 33. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Tagad balsosim par visu rezolūciju ar personālu balsojumu. Sākam balsot! haben alle abgestimmt? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tad tagad sarvamā ziņojums. Šeit ir paredzēts balsojums par visu tekstu, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tagad uh, rezolūcijas priekšlikums ar personālu balsojumu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad uh, Garsijas muņus ziņojums. Arī šeit runa par budžeta izpildes apstiprināšanu, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tagad rezolūcija kopumā ar personālu balsojumu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tad eh, tagad rezolūcija, kas attiecas uz iebildumu saskaņā ar 112. pantu. Novērtējums par augo aizsardzības līdzekļiem uz medus bitēm. Šeit ir vajadzējis tikai viens balsojums. Es gribētu izmantot šo iespēju, godāmie kolēģi. Daudzi kolēģi ir jauni. Vēlos norādīt, ka lūdzu atstājiet balsošanas karti iekārtā, līdz gaismas uz jūsu iekārtas ir iz, izdzisušas. Ja jūs izvelkat eh, savu balsošanas karti pirms tam, tad jūsu balss netiek ieskaitīta. Jūs netiekat eh, konstatēt, ka jūs neesat piedalījušies balsojumā. Tagad eh, balsosim par visu šo rezolūciju ar personālu balsojumu. Ir vajadzīgs absolūtais vairākums. Sākam balsot! Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Es eh, gribētu aicināt eh, iziet no zāles tā, lai mēs varētu sākt balsu skaidrojumus. Kā parasti, Es gribētu aicināt kolēģus. Dāmas un kungi! Sorry, sorry, colleagues! Es atvainojos, kolēģi! Kolēģis atvainojos! Es kļūdījos! Gribu dot vārdu komisāram par šo jautājumu. Paldies priekšādātāja komisija savā vārdā. Komisija vēlas teikt, ka tā ņems, ņem vērā parlamenta pieņemto rezolūciju un apstiprina, ka uh, regula atbilst procesāliem soļiem, kas ir noteikti padomas lēmumā 368 par komitoloģijas regulu 1107. Un tieši tāpēc tā ir īstenošanas pilnvaras, kas komisija tiek piešķirtas ar šo regulu. Bez tām ir izsniegts arī pozitīvs atzinums par sagatavoto tiesību aktu, un padomi norādījis, ka tā pret to neiebildīs. Parlaments ir noraidījis šo eh, pasākumu, kas um, ļautu stiprināt šo riska mazināšanu medus bitēm. Līdz ar to mēs varam īstenot vadlīniju dokumentu. Paldies! Thank you, Paldies eh, komisāram! Komisāra kungs, es patiešām atvainojos, eh, tā bija mana kļūme. Tad es eh, tagad gribētu aicināt kolēģus steidzami iziet no zāles, ja viņi ne, nevēlas piedalīties balsu skaidrojumos nevēlas tajos klausīties. Un kā parasti, es saukšu vārdā tos kolēģus, kas stāvēs kājās, un aicināšu viņus iziet no zāles. Thank you. Budimīza. So. Bitte schön. Herr Kollege Gahler. Gahler, Kung. Herr Kollege McAllister. McAllister, Kungs. Kalnietes kundze. Vēberkungs. Frau Kollegin Metzola. Metzolas kundze. kolēģi McAllister. McAllister kungs, Gāler kungs, Vēber kungs, Kalnietes kundze, Danžana kungs. So, dann beginnen Tātad sāksim balsojumu skaidrojumus. Vispirms skaidrosim balses par Holmaieres un Gardiezabalas Rubielas ziņojumu finanšu gada vispārējais budžets 2020. gadam visas iedaļas. Un sāks Lundgrēnkungs. Eh, Lielas paldies priekšādātāji, ka devāt man vārdu. Mēs tikko nobalsojām par vispārējo budžetu, un mana partija balsoja pret. Tas eh, nozīmē, ka nauda tiek vienkārši izšķērdēta. Šis parlaments eh, šķērdē milzīgus naudas līdzekļus. Mums ir jāņem vērā fakts, ka apvienotā karalista izstājas, budžets būtu jāsamazina, bet mēs tikko dzirdējām aicinājumus palielināt budžetu. Tā ir naudas tērēšana ļoti dažādās institūcijās, un situācija kļūst arvien nopietnāka. Revīzijas palāta ir norādījusi, ka padome ir izlietojis vairāk nekā miljonu uh, kronu par uh, 4000 pudeļu šampanieša, viņi vienkārši piepilda savus vīna pagrabus, un tāpat arī viņiem ir bijusi maltīte ar veseliem trīs ēdieniem, par kuru arī ir maksāts ar nodokļu maksātāju naudu, un tāpat arī 300 tūkstoši eiro iz, ir iztērēti par dizaineru mēbelēm. Tam ir jāpieliek punkts. Lamberkungs, Butikofrikungs. Maginesas kundzē Karasa kungs. So, dank, Liels paldies, Lundgrēna kungs, un tagad izteiksies Keleher kungs. Es vēlējos skaidrot uh, balsojumu attiecībā uz uh, UNRVA, esmu viesojies Palestīnā un vajadzētu redzēt pašiem savām acīm, kā okupācija ietekmē šo valsti. Es eh, uzskatu, ka mums ir jā, jādara viss iespējamais, lai eh, UNRVA Palestīnas mm, pašpārvaldes palīdzības iestādē tiktu atjaunots budžets. Mēs redzam, kā divu valstu risinājums tiek grauts, un līdz ar to tuvo austrumu krīze netiek risināta. Tas ļoti smagi ietekmē pilsoņus, kas dzīvo Palestīnas valstī, rietumu krastā un arī Gazā. Tieši tāpēc finansējumu vajadzētu atjaunot. Es arī aicināšu Amerikas Savienotās valstis, lai nodrošinātu, ka viņi atgriežas pie sarunu galda un atbalstā UNRWA. Tam ir ārkārtīgi negatīva ietekme. Tas ietekmē bērnus, kas nevar apmeklēt skolas, tas ietekmē arī bēgļu programmas, un tas tikai norāda visu sliktāko par ASV un arī par Izrēlu. Mēs viņus atbalstīsim, ja mēs nepalielināsim šo budžetu, un līdz ar to mēs būsim līdzzinātāji cilvēktiesību neievērošanā Palestīnā. Lielas paldies, Gēle Hera kungām! Tagad došu vārdu Čolos kungam. Čolos kungs. Līga Čolos. Čološa kungs. Paldies, Keleher kungs. Veimersa kungs tagad. Lielas paldies, priekšādātāji! Es balsoju pret visu šo vispārējā budžeta projektu, tāpēc, ka tas ir pārāk liels un tur ir ārkārtīgi daudz uh, līdzekļu izšķērdēšanas. Uh, šīs uh, Eh, galvenās četras eh, vērtības, eh, četras brīvības Eiropas Savienībā varētu īstenot ar daudz mazāku summu. Es izsakos vāciski, tāpēc, ka es vēlos izmantot šo iespēju uzdot šādu jautājumu Manfredam Weberam, ETP priekšādātājam. Jūs esat konservatīvais, un ko jūs darīsiet, lai nodrošinātu nodokļus tādā saprātīgā līmenī? Uh, Eh, kāpēc jūs eh, balsojat par interrail biļetēm? Eh, kāpēc jūsu sociālisms ir tik ļoti izgāzies, ka jūs esat pievērsušies šie absolūti socialistiskajai idejai. Nodokļu maksātāji um, noteikti priecātos, ja viņi saprastu jēgu, kas slēpjas aiz šī sociālisma. Lielas paldies Veimersa kungam un tagad viena minūte pospešila kungam. Priekšādātā liels paldies! Es atbalstīju budžeta projektu, tāpēc, ka šeit ir ļoti daudz pozitīvu tendenču. Mums ir svarīgi tas, lai tiktu piešķirts vairāk līdzekļu Frontex aģentūrai un arī Erasmus programmai. Tā ir ļoti svarīga programma, jo tā atbalsta jauniešu mobilitāti un izglītību. Tas ir ļoti labs netiešais instruments, kā cīnīties pret jauniešu bezdarbu. Es vērtēju pozitīvi to, ka viena piektā daļa no budžeta tiek veltīta vidas programmām, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām. Mēs apspriežamies par to, vai Eiropas Savienība cīnās pret eh, klimata pārmaiņām, un šīs budžets ir labs pierādījums tam, ka mēs patiešām cīnāmies pret klimata pārmaiņām. Tāpēc es atbalstu šo budžetu, un es ceru, ka beigās diskusijas ļaus mums šo budžetu arī pieņemt. Paldies! Paldies Paspišilkungam! Tagad izteiksies kārtīkungs. Lielas paldies, vicepriekšādātāja kungs. Es nevaru atbalstīt šo ziņojumu, tāpēc, ka tas liek ļoti lielu uzsvaru uz militāriem jautājumiem. Īrija ir neitrāla valsts un par to lepojas. Draugi, nav pareizi, ka Eiropas Savienība īriju spiež virzīties uz Eiropas armiju. Mēs esam nolēmuši cīnīties pret to, tieši tāpēc budžetu neatbalstām. Uh, Paldies, Kārtīkungs. Tagad izteiksies Šoidruvas kundze. Liels paldies, priekšādātāji! Godāmie pilsoņi, kas ir zālē, es atbalstīju budžeta projektu 2020. gadam, tāpēc, ka šeit ir ietverti vairāki svarīgi risinājumi, kurus mēs vēlamies stiprināt. Proti, te ir runa par Erasmus programmu, par izglītību, par jauniešu mobilitāti. Tieši tas mums ir vajadzīgs. Pēdējos sešus gadus Eiropas Savienība ir atbalstījusi 14 eh, miljonus jaunu darba vietu bezdarniekiem, un tas arī ir darīts pateicoties šim budžetām. Es priecājos, ka daži priekškami ir tikuši noraidīti attiecībā, piemēram, uz kopējo lauksaimniecības politiku. Daži cilvēki vēlējās to apturēt, un šie priekšlikumi ir tikuši norādīti, tāpēc, ka šāda politika mums ir vajadzīga. Savukārt mēs esam nolēmuši apturēt finansējumu pirms iestāšanās sarunām ar Turciju. Tas ir labi, bet mēs nevaram arī apturēt tādas aktivitātes, kas sniedz atbalstu jauniešiem un pilsoniskai sabiedrībai Turcijā. Lielas paldies Šaudravas kundzei. Es vēlētos norādīt, ka um, parlamentā nav pieņemts vērsties pie tribīnēm, tad, kad jūs um, paužat savu pozitīvo vai negatīvo nostāju attiecībās kādu jautājumu. Žils Lebretons. Uh, Tāpat kā mani kolēģi Nacionālajā asamblējā, es balsoju pret 37. Eh, grozījumu Holmēras kundzē, jo to ir iesnieguši eh, kreisie ekstrēmisti. Te ir runa par kopēju lauksamniecības politiku. KLP, protams, var kritizēt, un, protams, mēs varam iedomāties, ka kādreiz mēs to aizstāsim ar citu sistēmu, kas varbūt um, atdos atbildību katrai valstī par savu lauksaimniecības politiku, bet līdz šim KLP pastāv un lielākā daļa politiķu to atbalsta. Tieši tāpēc Mums vajadzētu ņemt vērā pašreizējās sarunas, kuru mērķis ir uzlabot šo KLP. Es uzskatu, ka šeit runa par tad griestiem, par to, ka mums vajadzētu vairāk palīdzēt mazajiem. Mums ir jādomā par kvalitatīvu lauksaimniecību ar cilvēciskiem mērogiem, jo tā ir daļa no Francijas identitātes. Lielas paldies Lebretona kungam! Tagad izteiksies Agilēras kundze. Lielas paldies, priekšādātāji! Es eh, vēlējos eh, paskaidrot, ka es balsoju pozitīvi par mm, vispārējo budžetu nākamajam gadam Eiropas Savienībā. Šīs budžets ir gan ambiciozs, te ir runa par daudzām svarīgām programmām. Es, piemēram, ticu kopējā lauksaimniecības politikai un es uzskatu, ka ir vajadzīgs vairāk līdzekļu ne tikai, lai palīdzētu lauksaimniekiem, bet arī, lai mūsu lauku reģioni nepaliktu nabadzīgi. Tāpat arī mums ir jāatbalsta jaunieši. Es priecājos arī par 20.